Well, good evening. Let us start the meeting. Labvakar, nu, sāksim sanāksmi. Gribētu sveikt deputātus un klausītājus pirmajā takstrī komitejas sanāksmē pēc vasaras brīvdienām. Komiteja gan pa šo laiku ir aktīvi darbojusies komitejas delegācija devās misijā uz Vašingtonu jūlijā, un vēl viena delegācija pavisam nesen apmeklēja Latviju. Nu, lūk, un šāda komiteja ir varējusi iegūt eh, ļoti daudz informācijas un pierādījumu par jautājumiem, kas ir tās mandātā. Šodien mēs pārunāsim digitālo nodokļu uzlikšanu, un mēs visi zinām, ka mūsu Māsu komiteja Ekon arī šobrīd strādā ar diviem tiesību aktiem, kas ir vērsti uz to, lai nodrošinātu, ka arī digitālie uzņēmumi tiek aplikti ar nodokļiem. Mūsu misijas uz Vašingtonu laikā digitālie nodokļi bija viens no jautājumiem, kas raisīja vislielāko interesi un izraisīja arī dedzīgas diskusijas ar mūsu partneriem. Un es esmu pārliecināts, ka Arī šī uzklausīšana dos pacināt zināšanas mūsu deputātiem šais jautājumos. Šodienas diskusijas mums palīdzēs īstenot mūsu mandātu un piedalīties diskusijās par eh, digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem. Un esmu drošs, ka mūsu šodienas diskusijas palīdzēs arī ekon likumdošanas darbā šais jautājumos. Uzklausīsim divas prezentācijas no jomas ekspertiem. Viens no šiem cilvēkiem nāk no OECD, un divi runātāji pārstāv Eiropas komisiju. Pirmkārt, uzklausīsim uh, Eduardu Folhsogas no Tičī Taksud. Viņš pārstāv komisiju, un ar viņu kopā arī Bārts Vanrais, arī no Tičī Taksud. Un pēc tam dzirdēsim Erika Roberta prezentāciju. Viņš pārstāv OECD, tur darbojas kā digitālās ekonomikas jautājumu konsultants. Sveicam mūsu viesas sanāksmē un ar nepacietību gaidīsim jūsu prezentācijas un diskusijas ar jums par situāciju digitālās ekonomikas nodokļu jomā. Katram viesim būs desmit minūtes laika un Eh, pēc tam notiks arī viedokļu apmaiņa ar komitejas dalībniekiem. Mums būs jautājumu atbilžu sesija. Nu, lūk, došu vārdu Folhams Sogas kungam. Paldies priekšādātāji un eh, paldies komitejas dalībniekiem par izrādīto interesi un paldies par jūsu ielūgumu. Bārts un es, eh, mēs pārstāvam Eiropas komisiju un abi bijām iesaistīti, gatavojot digitālo nodokļu pakotni. Ņemot vērā to, ka laiks ir ierobežots, centīsimies izcelt galvenos jautājumus šai pakotnē. Jūs jau zināsiet, ka ir vairāki likumdošanas priekšlikumi te iesaistīti. Un ja ir vēl kādi jautājumi, ko nebūšu minējis savā prezentācijā, tad droši tos vēlāk man uzdodiet īsumā pastāstīšu par to, kāda tad ir problēma, ko cenšamies risināt. Un pēc tam arī ķersimies pie risinājumiem, ko piedāvājam šīs problēmas atrisināšanai. Gribu uzsvērt, ka šo problēmu var risināt no dažādiem leņķiem. Ko tad mēs cenšamies atrisināt? Korporatīvie uh, nodokļi ir novecojuši un tie vairs nedarbojas digitālajā pasaulē. No vienas puses digitalizācija nu jau ir fakts, tādējādi mēs jau vairs nerunājam par digitāliem uzņēmumiem, bet gan par digitālām aktivitātēm, un tam jau pašam par sevi nav nekādas vainas. Mēs veicinām un mudinām digitalizācija un arī vienotais digitālais tirgus ir viena no desmit komisijas prioritātēm. Kā iedzīvotāji un kā lietotāji mēs visi apzināmies, kādus labumus dod digitalizācija. No otras puses ir uzņēmuma nodokļu noteikumi, kas ir tikuši izstrādāti pirms simts gadiem. Un šie noteikumi lielā mērā ir balstīti uz fiziskas klātbūtnes jēdzienu. Nu, tātad uzņēmums maksā nodokļus jurisdikcijā, kur fiziski atrodas. Vai nu tā būtu galvenā mītne vai pārstāvniecība. Nu, tas ir tāpēc, ka pirms simts gadiem, ja uzņēmums gribēja darboties kādā tirgū, tad viņiem tur bija fiziski jāatrodas. Bija jāizveido veikals vai noliktava, nu, lūk, tāpēc arī noteikumi ir balstīti uz fizisku klātbūtni. Nu, tagad vai šīs divas realitātes nesaskan? Digitālajiem uzņēmumiem ir vairāki raksturlielumi, tie paļaujas uz lietotāju radīto vērtību un nav fiziski klātesoši. Un uzņēmumiem ir iespēja attālināt, nodrošināt pakalpojumus digitālajie uzņēmumi vairs obligāti neatrodas kādā jurisdikcijā arī nodokļu nolūkos, bet tomēr nodarbojas ar saimniecisko darbību šajā jurisdikcijā, izmanto tās infrastruktūru. Nu, lūk, tāpēc arī mēs sakām, ka uzņēmumu nodokļu satvers ir novecojis. Nu, un digitālie uzņēmumi vairs ne, vienmēr nemaksā ieņēmumu nodokļus tur, kur nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Mūsu piedāvātie risinājumi ir vērsti uz šīs problēmas risināšanu no dažādiem aspektiem un dažādos laiku ietvaros. We'll Izlaidīšu slaidus par problēmas definīciju. Tur eh, ir teikts, ka problēmas tikai palielināsies Mēs jau visi zinām arī, kāds ir politiskais konteksts. Mēs neesam vienīgie, kas ir identificējuši šo problēmu. Par to ir jau plaši runāts arī OECD ietvaros. Un OECD ir arī politiskais mandāts šais jautājumos. Mērķis ir arī līdzdarboties mūsu tiesību aktu priekšlikumos, ar ko nācām klājā martā. Kādi tad ir mūsu piedāvātie risinājumi? manis aprakstītā problēma ir globāla mēroga. Un tāpēc ir vajadzīgs arī globāls risinājums. Nu, tā tad tāds, par ko būtu panākta vienošanās starptautiskā OECD līmenī. Mēs gan zinām, ka šādam risinājumam būs vajadzīgs laiks, un tas ir tikai jēgpilni, jo problēma ir sarežģīta. struktūrāls risinājums ir vienīgais iespējamais. Ir jāpārdefinē pamatjēdzieni uzņēmumu nodokļos, tostarp arī peļņas sadales un uh, pastāvīgās mītnes jēdzieni. Mēs piedāvājam mainīt nodokļu noteikumus savienības līmenī. Un tāpēc arī piedāvājam direktīvu, ar ko mainītu noteikumus dalībvalstīs un rekomendāciju, kas palīdzētu sakārtot noteikumus, kas skar dalību valstis un ārpus Eiropas Savienības esošas jurisdikcijas un to sadarbību. Uzņēmumu nodokļu noteikumos ir jāņem vērā digitālie faktori, bet tas ir sarežģīts uzdevums un arī tam būs vajadzīgs laiks. Tāpēc piedāvājam arī īstermiņa risinājumu. Tas ir pagaidu risinājums – ko piemērot līdz brīdim, kad ir gatavs gala risinājums. Nu, tā tad eh, starposma pasākumi, piemēram, digitālo pakalpojumu nodoklis. Nedaudz pastāstīšu arī par šo visaptvarošo risinājumu. Tas mainītu atbildi uz diviem jautājumiem, ko paši sev uzdodam, domājot par to, kādi nodokļi tad uzņēmumam ir jāmaksā dalību valstī, proti, kuru un par ko ir uzliekami nodokļi. Lai uzņēmums varētu maksāt dalību valstī tiešos uzņēmumu nodokļus, ir nepieciešams šis te apliekamais priekšmets konkrētajā jurisdikcijā. Ja paļaujamies uz fizisku klātbūtni, tad šī te apliekamā priekšmeta īsti nav. Un tāpēc arī mēs piedāvājam eh, tādu digitālu klātbūtni un to aplikt ar nodokli. Ja uzņēmumam ir jāmaksā nodokļi dalībvalstī, tad ir nepieciešama ne tikai digitāla pārstāvniecība, bet ir jāspēj arī piešķirt daļu peļņas šai te digitālajai pārstāvniecībai. Un tāpēc mēs piedāvājam ņemt vērā uzņēmēji, uzņēmuma digitālo darbību peļņas sadalē. Nu, lūk, un tie attēlā ir redzams tas pats, ko es jau skaidroju. Ko tad mēs piedāvājam kā faktors, kas nosaka šo te digitālo klātbūtni? Tie būtu vairāki kritēriji, kuru rezultātā būtu nosakāma digitāla klātbūtne. Un saskaņā ar šo digitālo klātbūtni būtu arī jāsadala peļņa saskaņā ar funkcionālo analīzi, ko jau izmantojam. Tātad aktīvi un riski, kas ir jāņem vērā. Un arī šie digitālie aspekti. Šobrīd tādu vēl nav. Tālāk par eh, pagaidu pasākumiem. Es jau aprakstīju šo te uh, visaptvarošo risinājumu, kas būtu vispiemērotākais, viskorektākais risinājums šai problēmai. Bet, nu, par šādu risinājumu būtu grūti vienoties. Tāpēc mums ir jārīkojas un jānāk klājā ar pagaidu pasākumiem. Jo citādi pastāv nodokļu bāzes erozijas risks. Un tāpat arī Eiropas uzņēmumiem šāda situācija nešķiet godīga. Šie uzņēmumi ir pakļauti korporatīvo nodokļu noteikumiem, un viņi ir mums sūdzējušies. Viņi ir tādā neizdevīgākā pozīcijā, jo nereti viņi konkurē ar uzņēmumiem, kas nespēlē pēc tiem pašiem noteikumiem. Un tāpat arī ir vienotā tirgus fragmentācijas risks. Vairākas dalībvalstis jau ir sākušas nākt klajā ar saviem pagaidu pasākumiem. Nu, un, ja godīgi, tad šādi pagaidu risinājumi ir realitāte. Nu, un, ja Eiropas Savienība neko nedarīs, tad gal galā mums varētu būt tādi 28 dažādi pagaidu pasākumi. Pats lupati deķis. Nu, lūk, tāpēc arī piedāvājam pagaidu pasākumus, kas ir būtu balstīti uz noteiktu digitālu aktivitāšu aplikšanu ar nodokļiem. Un pilnīgi noteikti būs jautājumi par to, kāpēc mēs piedāvājam uh, palielināt apgrozījumu nodokli. Nu, bet tā ir atkāpe no peļņas un uzņēmuma ieņēmuma aplikšanas ar nodokli. Kāpēc mums jāpiedāvā apgrozījuma nodokli. Ja mēs vēlamies pagaidu pasākumu, ko mēs varam izmantot tagad, lai risinātu robus korporatīvo nodokļu noteikumos, nu tad mēs nevaram balstīties uz tiem pašiem noteikumiem, ko vēlamies mainīt. Ieņēmuma nodoklis būtu pakļauts tiem pašiem ierobežojumiem un trūkumiem, ko mēs cenšamies risināt. Un visbeidzot, šie pagaidu pasākumi ir ļoti mērķēti, gan ja domājam par nodokļu maksātāju, kuram būtu jāmaksā digitālo pakalpojumu nodoklis, gan arī domājam par tām aktivitātēm, uz ko attiecas šis te jaunais nodoklis. Tikai atsevišķas digitālas darbības būtu apliekamas ar šo nodokli. Šeit runa par lietotāju līdzdalību, kas rada vērtību, tā ir izsakāma naudā. Un tas ir viens no galvenajiem veidiem, kā uzņēmumu gūst ieņēmumus. Mēs apzināmies šo lietotāju radītās vērtības potenciālu, un tieši tāpēc arī tas ir vērsts uz aktivitātēm, kur lielā mērā piedalās lietotāji. Paldies Saugas kungam pār komisijas priekšlikumu eh, ieskicēšanu, un tagad es savu vārdā Eriks Roberts. Um, thank you. Paldies. Mr. Chair. Priekšsēdētāji. As a matter of introduction, given... Iesākumā, ņemot vērā to, ka laiks ir ierobežots, es eh, paskaidrošu sīkāk, pie kā mēs strādājam SAO taiskaitā pār eh, nodokļu izai, izaicinājumiem. Jāsāk ar 13. gadu, kad sākās eh, BEPS projekts, ko lielākā daļa no jums pazīst, un mēs saskārāmies to laika ar BEPS problēmu eh, pēc vairākiem nodokļu skandāliem par, taks, par nodokļu plānošanas struktūru, ko izmanto digitalizētī uh, Uh, uz, uh, uzņēmumi. Uh, ziņojums tika sagatavots kā daļa no BEPS projekta 15. gadā, tomēr mēs redzam, kā atsevišķi jautājumi pārsniedz BEPS un nodokļu izvairīšanās jomu, un tāpēc mēs vienojāmies, ka ir E, jāturpina darbs, tika izveidota darba grupa digitālās ekonomikas jomā un 16. un 17. gadā. Turpinot iesākto darbu par BEPS, mēs turpinām strādāt pie vairākiem BEPS projekta aspektiem kopā ir 107 mūsu locekļi, kuri strādā pie šiem jautājumiem. Tāpat ir panākta vienošanās, ka sākotnējais termiņš, kas bija noteikts uz 20. gadu, lai rastu risinājumu ne, eh, vēl nepabeigtiem jautājumiem, ir pārāk tāls un uh, ir jābūt jau daudzām atbildēm gatavām 18. gada martā. Un tagad es atgriezīšos pie pirmā bebs ziņojuma, kurš tika sagatavots 15. gada e, rudenī un tika ieskicēti pamati tam, pie kā mēs strādājam šobrīd jākonstatē, ka pirmkārt nav tādas specifiskas ekonomikas jomas kā digitālā ekonomika. Mēs runājam par pārveidēm, kuras skar ikvienu ekonomikas jomu. Otrkārt, runājot par eh, digitalizētu uzņēmumu struktūrām, Mēs redzam, ka uzskaites un juridiskā metodes ir tādas pašas kā citos uh, uzņēmumos, līdz ar to nav unikālu BEPS jautājumu digitalizācijas dēļ. Tas ir svarīgs elements, jo mēs vairs pēc BEPS pirmā ziņojuma uh, nerunājam par digitālo ekonomiku, bet par digitalizāciju vai digitālo pāreju. Ņemot vērā sacīto, tiek, tiek uzskatīts, ka digitalizācija un tās pazīmes, eh, kurus jau uzskaitīja uh, komisijas pārstāvis, kas ir netaustāmu līdzekļu izmantošana peļņas eh, veidošanai, datu izmantošana produktivitātes celšanai un tā tālāk. Kopumā nav specifiski BEPS jautājumi, bet tie var sāsināt atsevišķus BEPS aspektus attiecībā uz mobilitāti vai nodokļu plānošanu. Tomēr tie nesniedz specifiskus risinājumus. Tā kā BEPS projekta laikā mēs vienojāmies runāt par plašākiem nodokļu izaicinājumiem, kuri attiec ne tikai uz nodokļu plānošanu vai nemoralitāti, bet ir saistāmi ar biznesa modeļu raksturu un par to, vai esošie nodokļu formulējumi, tie gan netiešajiem, gan netiešajiem nodokļiem vēl mūsdienās ir piemēroti. Šie aspekti tika analizēti par netiešajiem, netiešajiem nodokļu mērķiem, tika piemeklēti risinājumi, tādi atrasti, un šobrīd ir arī globāli risinājumi risinājumi. Mēs eh, strādājam kopā vairāk nekā 60 valstīs, kas jau ir iestrādājušas eh, šos risinājumus PVN mērķiem. Es nezinu, vai jūs pārzināt šo problēmu, bet nolūks ir eh, PVN iekasēšana patēriņa vietā, eh, pat ja mm, attiecīgais produkts fizikāli nav klāts, fiziski nav klāts šajā patēriņa vietā. Eh, par tiešajiem nodokļiem runājot, problēma lielā mērā ir neatrisināta, jo šajā sakarā, un komisija jau par to runāja, tas attiec uz neksus, uz peļņas gūšanas vietu, uz uh, to, kā var izmantot esošos pamatnoteikumus eh, nodokļu likumdošanā. Eh, tā nebija darba grupas mandāta daļa, bet eh, daļa no BEPS projekta Un tāpēc mēs vienojāmies, ka ir jāturpina darbs pie šīm jomām. Jauna eh, eh, nav vienošanās par šiem jautājumiem, bet ir vienošanās darbu turpināt. ir pieņemts jauns mandāts eh, ko, pēc BEPS paketes sagatavošanas, un būtiskākie elementi attiecas uz plašākiem nodokļu izman, izaicinājumiem, ņemot vērā to, ka vienošanās netika panākta. Nolūks bija diskusiju rezultāta nodrošināšanai iegūt vairāk datu un sekot tam, kā attīstās digitalizācijas jautājumi un kā uzņēmumi izmanto digitālās tehnoloģijas. Tā ir būtiska darba daļa, kas ir iestrādēta nesen sagatavotajā vidusposma ziņojumā, kur tiek analizēti digitalizēta biznesa modeļi. Būtiska darba daļa bija sekot BEPS eh, pasākumu ieviešanai, taiskaitā digitalizētajos biznesa modeļos, lai redzētu, vai mēs esam noregulējuši nodokļu eh, nenomaksas problēmas. Tāpat būtisks darbs bija sekot tam, kas notiek digitalizācijas jomā pasaulē, uh, Jūs noteikti zināsit vairākās valstīs par to soļus. Taiskaitā komisijas spērtos soļus, lai risinātu digitalizācijas izaicinājumus. Vairākas valstis ir jau pieņēmušas um, risinājumus. Indijā, piemēram, ir digitalizācijas nodoklis, ir citi uh, risinājumi, un tāpat ir jādomā par to, kā panākt konsensu ilga termiņa risinājumiem. Tāpat eh, svarīgs etaps šī gada marta ziņojumam ir publiskās konsultācijas Kalifornijā, kurās plaši piedalījās ieinteresētās puses no dažādām jomām. Uzsvēršu arī to, ka šie projekti tiek virzīti G20 vadībām, kas jau vairāk kārt ir eh, konstatētos faktus apstiprinājis. Un viss būtiskākais konstatējums ir starp uh, posma ziņojums 18. gadā. Tika sagatavots Argentīnas prezidentūras laikā. Te ir astoņas nodaļas, kas attiec uz vairākām jomām, un visbūtiskākais ir uzsvērt uh, plašākā jomā nodokļu izaicinājumu piedāvātos risinājumus. Ja jūs palūkosieties attēlā pa labi, jūs redzēsiet, ka pirmkārt, zināms, progress ir panākts izaicinājumu izpētē un digitalizācijas E, jautājumos ienākumu nodokļu ziņā. Mēs runājām par e, dažādiem e, ienākumu nodokļa saistītiem jautājumiem, un šajā sakarā arī izskanēja dažādi viedokļi par ikviena būtiskās pazīmes darbību. Taču svarīgi ir atzīmēt to, kādas ir valstu nostājas attiecībā uz eh, šīm implikācijām attiecībā uz ienākumu nodokļiem. Mēs varējām valstis sagrupēt trīs kategorijās. Pirmā, kur uzskata, ka problēma pamatā ir saistāma ar vienu digitalizācijas pazīmi, kas ir lietotāju dalību, un ir vajadzīgi grozījumi esošajā starptautisko nodokļu ietvarā. Otra valstu kategorija uzskatā, ka digitalizācija ir plašākas problēmas simptoms, tā ir globalizācija, un tas nozīmē, ka esošās sistēmas eh, dažas pamatnostādnes ir novecojušas. Un Tāpēc šie izaicinājumi nav jātiecina tikai uz digitalizētiem biznesiem, bet uz ekonomiku kā tādu. Trešā valstu grupa uzskata, ka nav specifisku problēmu digitalizācijas sakarā Un tad, kad dažādi risinājumi efektīvi tiek ieviesti, tad arī tie palīdz problēmu efektīvi risināt. Svarīgi ir tas, kā mēs varam turpināt pie šiem jautājumiem strādāt, ilgtermiņa risinājumu meklēšanai, lai varētu grozīt gan neksus gan peļņas eh, sadalījuma noteikumus, jo abos gadījumos bija šeit problēmas. Un visbeidzot, es norādīšu, ka mēs varam pozitīvi runāt par panākto progresu, kas ir iesākts, eh, darbā, kas ir iesākts un kurš ir jāpabeidz 20. gadā. Ņemot vērā to, kā bija valstis, kuras vēlējās bloķēt progresu, jo tās piekrita pamatdiagnostikai par to, ka ir eh, problēmas digitalizācijas un globalizācijas sakarā, tad jānorāda, ka savienotās valstis ir gatavas runāt par šiem jautājumiem un sadarboties ar citām valstīm, lai meklētu iespējamos labojumus eh, peļņas sadalīšanas noteikumos lai padarītu šos jautājumus, um, lai palīdzētu tos atrisināt. Un tagad pāris vārdi pār turpmākajiem attāliem par to, kas ir paredzēts konsensus panākšanai kur jau notiek tehnisks darbs, un par to, kāds ilgtermiņa risinājums varētu iz, izskatīties. Bet no manas puses tagad tas ir viss. Paldies, Roberkungs, par esālu aprakstu un tagad. Mēs pāriesim pie jautājumiem, atbildēm 5 minūtes eh, vienai jautājumu kārtai. Jautājums 1 minūte, 4 minūtes atbildējumu sāksim ar ēnu referentiem. Vispirms Ludeks Nidermajers no Tautas partijas un ik viens lūdzu sekojiet pulksteni. Šaitu. Paldies! Pirmkārt, gribu teikt, ka augsti vērtēju prezentācijas. Um, tas bija būtisks uzlabojums salīdzinot ar situāciju ekonu uzklausīšanām. Pirmkārt, es uzskatu, ka galvenais šajā projektā ir par taisnīgu nodokļu uzlikšanas praksti. Esmu nobežījies, ka te varētu pastāvēt risks, ka rastos uh, dubulta aplikšana ar nodokļu vai ka nodokļi tika aplikta eh, ne, re, neeksistējoša peļņa. Otrakārt, mums ir nepieciešami dati no uzņēmumiem, kam gribam uzlikt nodokli. Cik iespējams būs šādus datus iegūt? Runājot par otro jautājumu, jāsaka gan, ka uh, es nevaru pilnībā piekrist, ka te runa ir tikai par digitālo ekonomiku. Galīgajam risinājumam vajadzētu aptvert ne tikai digitālo ekonomiku, bet arī attēlu un tirdzniecību. Tātad eh, šis ir peļņa, kas ir radusies no dalības uh, tirgu, uh, pat ja nav tādas pastāvīgās atrašanās vietas, manuprāt, būs tiešām ļoti grūti izveidot peļņas, uh, tad noteikti šo peļņu, jo ir ļoti uh, uh, sarežģīti arī noteikt, kam ir bijušas kādas izmaksas. Uh, Vispārīgais risinājums izskatās vairāk pievilcīgs. Ko mēs varam izdarīt, lai noteiktu izmaksas, izmaksu pamatu jaunu izveidotam digitālam uzņēmumam? Paldies! Paldies! Roberkungs, vai jūs vēlētos atbildēt? Es varu uh, izteikt komentāru par otro jautājumu. Tātad starp daudziem locekļiem ietvarošajā BEPS ietvarā ir šī otrā valstu grupa, ko iepriekš pieminēju. Tur iedaras arī ASV, bet tur arī daudzas citas svarīgas valstis, skaitā Indija, Indonēzija un citas, kuras uzskata, ka Eh, digitalizācija eh, pastiprina vairākas problēmas, kas ir saistītas ar to, ka tirgus jurisdikcijas netiek pienācīgi kompensētas saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem. Jūs piekrītat šādai diagnostikai? Un, bet jāatcerās, ka mēs runājam par vienu valstu, tikai vienu grupu ar valstīm. Ne visas valstis piekrīt šādai diagnostikai. Ja izmantojat šādu diagnostiku, izējas punktu, domājot par pieejamajām iespējām un ilgtermiņa risinājumiem, ko izskatīsiet, vai dažādām iespējām, kas mēģinās identificēt, kas ir uh, specifisks noteiktam tirgumu un kāda veida iezīmes, valstī specifiskas iezīmes vai tirguma specifiskas iezīmes pastāv un šo ekonomisko aktivitāti var izmantot kā tādu sviru, lai mazinātu ietekmi uz tirgu un vajadzētu arī iekļaut pārskatītus neksus noteikumus, iekļaut tirgus jurisdikciju, lai ar nodokli apliktu tādas situācijas, kuras pašlaik ar pašreizējiem noteikumiem nav iespējams aplikt ar nodokli. Jā, noteikti ir jāizvērtē aktuālās izmaksas vai ir kādas uh, saistītas būtiskas izmaksas, kas uh, ir saistītas ar uzņēmumu, vai tās ir saistītas ar iekļuvi vai iekļūšanu tirgū. Un tas varētu būt viens no iespējamiem virzieniem turpmākajam darbam. Ir jāizvērtē dažādas iespējas, kā izstrādāt ilgtermiņa risinājumus, un mēs pie tā pašlaik arī jau strādājam darba grupā. Paldies, komisija! Jā, paldies! Es vēlējos mm, pieskarties pirmajiem pirmajiem jautājumiem, ko uzdevāt. Mēs jums pilnībā piekrītam. Te runa nav par uh, lielāku nodokļu uzlikšanu. Mēs vēlamies uh, veikt citādāku aplikšanu ar nodokļiem. Mēs vēlamies mainīt pašreizējos noteikumus, lai ietvara aptvērumā tika iekļauti arī digitālie aspekti, kas pašlaik uh, regulējumā nav iekļauti. tiek izmantot tāda pati loģika, kā pagaidu pasākumos, mēģinot izveidot vienlīdzīgus spēles noteikumus starp tiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas pašteiša, pašreizējie noteikumi, jo šie uzņēmumi at, fiziski atrodas dalību valstīs, kurās te darbojas, un arī uzņēmumiem, kuriem nav pastāvīgās fiziskās atrašanās vietas dalību valstī, bet, un tādēļ viņi, viņiem nav pienākumu maksāt nodokļus. Mēs saprotam, ka varētu pastāvēt kropļojuma riski gadījumos, ja uz vietējo uzņēmu attiecas korporatīvie ienākuma nodokļi un arī digitālie nodokļi. Kādēļ tos vajag piemērot arī iekšzemes apstākļos? Bija vairāki juridiskie ierobežojumi, ar ko mēs saskārāmies strādājot pie digitāliem nodokļiem. Viens no tiem bija runa par uh, fundamentālajām brīvībām, kas ir nokļu, iekļautas līgumā par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši šī brīvība sniegt pakalpojumus. Mēs nevaram nošķirt pakalpojumu sniegšanu iekšzemē un pārobežu pakalpojumu sniegšanu. Tas novestu pie de facto diskriminācijas. Un tieši tādēļ arī šie digitālai nodokļi ir jāpliek, jāuzliek arī iekšzemes situācijās. Likumdošanā esam iekļāvuši to, ka dalību valstīm vajadzētu ļaut uzņēmumiem atrēķināt šos digitālos samaksātos nodokļus no korporatīvās nodokļu bāzes, lai mazinātu iespējamos kropļojuma riskus. Un otrs jautājums, ko jūs pieminējāt, bija par datu pieejamību. Dati no uzņēmumiem, kas ir uh, kas atrodas ne Eiropas Savienības jurisdikcijās un kā mēs varētu īstenot šo priekšlikumu šādos scenārijos. Tas nav nekas jauns. Uzlikt Eiropas nodokli ne Eiropas Savienības uzņēmumam ar PVN, to mēs darām katru uh, ikdienas. PVN tiek maksās tajā jurisdikcijā, kur atrodas patērētājs, ja ir amerikāņu uzņēmums, ķīniešu vai indiešu uzņēmums, kas tā vienkāršot sakot, kas piegādā preci Eiropas Savienības patērētājiem. Šiem patērētājiem jāsmaksā, jāsamaksā PVN Eiropas Savienības valstī, un to viņi arī dara. Um, to es tā tik vien nesaku, tika izvērtēta vienas pieturas aģentūra, mini vienas pieturas aģentūra, kas izmantoja mehānismu, um, šo sistēmu. Tā kā šis ir nodoklis, kas pašam jādeklarē, tas nekavē nodokļa uzlikšanu, piemērošanu, un te ir jāņem vērā vēl divi aspekti. Šis nodoklis ir ļoti šauri fokusēts. Te mēs runājam par 750 miljoniem eiro. mums ir vai nu jāuzdod mazāk jautājumu, ir jāizsakās īsāk, citādāk neiekļausimies laukos. Tagad no sociāldemokrātas Kaufoda kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies runātājiem. Paturpinot iepriekšējo jautājumu. Arguments, ko bieži dzirdam, ir tas, ka šis komisijas priekšlikums, ka ne Eiropas Savienības uzņēmumi uh, to varētu apiet uzņēmumi, kas neatrodas Eiropas Savienībā, bet kas darbojas vienotajā tirgu. Vai runātāji varētu iedomāties situāciju, kad, piemēram, Facebook varētu turpināt pārdot savus pakalpojumus Eiropas Savienībā pēc šo priekšlikumu pieņemšanas, izvairoties no digitālā nodokļa? Šis ir jautājums, ko es dzirdu ļoti bieži diskusijā. Un vēl kāds arguments pret digitālo nodokli ir tas, ka tas varētu attiekties arī uz nedigitāliem uzņēmumiem. Šis pamatprincips patērētāja atrašanās vietā, ka uzņē, viedoklis tiek aplikts, vai tas attiektos arī uz digitālo nodokli, vai komisija varētu beidzot atbildēt, vai šis e, nodoklis varētu beigās attiekties arī uz tradicionālajiem nedigitālajiem uzņēmumiem, piemēram, zāļu ražotājiem vai uh, citiem ražotājiem, piemēram, rotaļlietu vai apģērba ražotājiem. Un visbeidzot, jautājums arī OECD pārstāvim Roberkungam. Jūs ļoti optimistiski runājāt par uh, kopīgo rīcību un par vienošanos starp OECD valstīm līdz 2020. gadam. Es nezinu, uz ko ir balstīts jūsu optimisms, es ceru, ka jums ir taisnība, bet tajā pašā laikā Vai jūs saprotat Eiropas Savienības vajadzību aizsargāt e, vienoto tirgumu, nodrošināt vieno, vienlīdzīgus spēles noteikums Eiropas Savienībām un izvairīties no nacionālās nodokļu bāzes erozijas, ko varētu radīt šāds priekšlikums no Eiropas Savienības? Vai tas ir kaut kas, ko jūs atbalstat un arī apspriešat OECD kontekstā šos pagaidu nosacījumus? Paldies, saka priekšstādātais vārds komisijai. Jā, paldies par jautājumu. Sākšu ar pēdējo jautājumu. kādiem uzņēmiem tiktu piemērots digitālais nodoklis. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Digitālais nodoklis nav nodoklis konkrētam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai. Tas nav nodoklis digitāliem uzņēmumiem. Jūs arī pareizi pateicāt, ka varbūt tās tradicionāls uzņēmums, kas sniedz zināmas pasā, pakalpojumus, kas iekļaujas digitālo nodokļu tvērumā. Digitālais nodoklis ir nodoklis, ko jāsamaksā nodokļu maksātājiem. Tās, tās ir personas, kas tiek šādi klasificētas balsoties noteiktiem kritērijiem par noteiktu digitālu pakalpojumu sniegšanu. Šie pakalpojumi direktīvā ir ļoti labi definēti. Tie ir reklāmas pasākumi un datu pārdošanas pakalpojumi teiksim, ja ir tāda tradicionālā kompānija, piemēram, farmaceitiskais uzņēmums, kas pārdod datus, ne jebkādus datus, bet datus, kas ir eh, precīzi atpro, at, atrunāti likumdošanā. Tie ir dati, ko radījuši digitālās platformas lietotāji. Un tad šāds uzņēmums eh, būs eh, digitālo nodokļu priekšlikuma tvērumā. Atvainojieties, īsti nesapratu šo niansi starp jūsu jautājumu un iepriekšējā runātāja uzdoto jautājumu. Manuprāt, iespējamība, ka uzņēmumi apies šo nodokļu maksāšanas pienākumu, ir minimālas vai katrā ziņā nesliktākas kā tas, ja šis pats uzņēmums izvairīsies no tādu nodokļu maksāšanas, kas pievērojam jau pašlaik. Nodokļu jurisdikcijās būtu mehānisms, lai vērstos pret šādiem riskiem un lai šādu scenāriju rašanos minimizētu. Paldies, tagad OECD pārstāvis. Paldies. Pāris vārdi par optimismu par uh, mūsu saistībām attiecībā uz ietverošu ie, uh, regulējumu. Tas ir balstīts uz šo pamatdomu, kas ir iekļauta. Es sāku strādāt pie BEPS uh, projekta 2014. gadā, esmu sakojuši šim darbam visu šo laiku, kas nu jau ir vairāk kā piecus gadus, un vispārējā dinamika darba grupā ir uh, mainījusies. Mēs nevaram prognozēt, kāds būs gala rezultāts, bet uh, mēs esam optimistiski noskaņoti, ņemot vērā atsevišķu valstu jauno nostāju. Ja runājot par vienpusēju rīcību un par šo priekšlikumu, ko piedāvā nāks klajā Eiropas Savienība par digitālo pakalpojumu nodokli. Uh, Pagaidu šis starposms ziņojums tika publicēts šī gada, šogad, un Manuprāt, tajā iezīmēs, ka nav nepieciešama šāda vienpusēja rīcība. Runājot no OECD viedokļa par iekļaujošo ietvaru, tas jau ir mūsu darba pamatā. Mēs vēlamies vienmēr panākt daudzpusējus risinājumus. Tā ir mūsu, tā, tādēļ mums ir tādas pavisam dabiskas aizdomas pret vienpusējiem nekoordinētiem pasākumiem. Uh, Daudzas valstis darba grupām, arī ne tikai Eiropas Savienības valstis, daudzām valstīm ir eh, laba izpratne par to, ar kādu spiedienu saskaras atsevišķas valstis. Te runa ir tikai ne par Eiropas Savienību, tās arī ir citas pasaules valstis, kuras izjūt spiedienu rīkoties ātri un nekavējoties. Tas arī ir eh, iekļauts mūsu starposmas ziņojumā. Mm, valstis, protams, var uh, saskaņā ar nacionālo likumdošanu pieņemt kādus likumus, ja vien tie atbilst viņu starptautiskajiem, starptautiskajiem saistībām. No ECD puses varu teikt, ka mūsu pamatnostē ir šāda. Jebkāda vienpusēja rīcība no dalību valsts puses, kas paredz nekavējošu rīcību, tai vajadzētu būt veidotai tādā veidā, kas negatīvi neietekmēs mūsu panākto progresu strādājot pie ilgtermiņa risinājuma. Paldies! Un tagad ir iespēja izteikties ekon referentiem Darijas Rosati no ETP. Paldies priekšsēdētājiem. Mans pirmais jautājums būs komisijai. Vēlējos jums jautāt par iespējamām problēmām, kas varētu rasties starp digitālo pakalpojumu nošķiršanu. Tātad digitālajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas, kuriem piemērojam šis nodoklis un citām digitālajām darbībām, ko veic uzņēmumi. Vai esat pārliecināti, ka katrā individuālā gadījumā varēs tik precīzi šo, šo nošķīrumu veikt, a, lai izvairītos no kādām pelēkajām zonām, kur varētu rasties pārpratumi par to, vai uz kādu pakalpojumu attiec šis nodoklis, vai tas ir cita veida pakalpojums. No direktīvas projekta tas īsti nav skaidrs, jo definīcijas vēl joprojām ir ļoti vispārīgas. Un saistīts jautājums cik lielā mērā nacionālās nodokļu iestādes ir gatavas veikt šo nošķīrumu un arī uh, um, aplēst, izmērīt digitālos pakalpojumus, kas apliekam ar nodokļu. Vai esat droši, ka nacionālās nodokļu iestādes ir spējīgas veikt šādu izvērtējumu un arī nodrošināt to, kā priekšlikums tiks piemērots un izpildīts? Un jautājums OECD pārstāvim. Paturpinot, protams, arī iepriekšējos jautājumus. Dažas valstis, dažas OECD valstis ir pret šo nodokli un pret ideju kopumā, pret ideju par digitālo nodokli. Kādi ir galvenie argumenti? Vai tie argumenti ir? Um, un vai esat pārliecināti, ka jums izdosies panākt kompromisu tuvāko divu, trīs gadu laikā, lai nonāktu pie globāla risinājuma? Un, ja jā, kāda veida taktiku un argumentus jūs izmantosiet, lai pārliecinātu tās valsts, kuras gluži vienkārši nevēlas klausīties un nevēlas pat apsvērt piedāvāto. Un otrs jautājums. Cik lielā mērā jūs domājat, ka šī vienpusēja Eiropas Savienības rīcība, kuru es cits starpā atbalstu, cik jūs varētu tā būs liederīga mēģinot panākt globālu risinājumu? vai Eiropas Savienības uh, iniciatīva, kas uh, vai tā virza arī citas valstis pretim vienotam risinājumam, vai drīzāk tās uh, provocē citas valstis, uh, un tās, lai tās pretotos pret risinājumu. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai jūs atbalstat to, ko mēs darām, to, ko esam uzsākuši ar komisijas institīvu un ar mūsu ziņojumiem? Paldies! Komisija lūdzu. Paldies par jautājumu. Runājot par nošķīrumu starp pakalpojumiem, kuriem piemērojams nodoklis, šo pakalpojumu, ko esam pieminējuši direktīvā, pirmkārt, kā atkārtošu vēlreiz, ka šī ir ļoti fokusēta direktīva, tā attiecas tikai uz trīs ar nodoklu apliekamām darbībām. Tas nav kaut kas tāds, ko es atkārtoju, jo. Uh, tas ir tikai tā, kurš vienkārši pieminēts tekstā. Jo direktīvai kļūst uh, sarežģītāka un plašāka darbības joma, jo grūtāk to piemērot. Jo mazāk ar nodokli apliekamu pakalpojumu, jo mazāk problēmu mums būs juridisko priekšlikumu piemērojot. Es saprotu, ka direktīvā iekļautās definīcijas var uzlabot, tādēļ esam atvērti noskaņoti uzklausīt ierosinājums ne tikai no parlamenta, bet arī dalību valstīm padomē. Jebkas, kas ļaus mums labāk precizēt un paskaidrot, ko esam domājuši ar šiem trim ar nodokli apliekamajiem pakalpojumiem, esam gatavi šīs iespējas izvērtēt un akceptēt. gribēju arī teikt, ka vienmēr būs pelēkās zonas definīcijas piemērošanā, kā jebkura uh, likumprojekta gadījumā ir dažādi izņēmumi iespējami, ir arī judikatūra par izņēmumiem. Katru reizi, kad vēlaties uh, ierobežot uh, un precīzi noteikt, kas ir tas, uz ko, no, kam nodoklis ir piemērojams un kam nē, tas var novest pie kaut kādām atšķirībām. Tas, ko vēlamies panākt, ir samazināt pēc iespējas iespējamo pelēko zonu. Mēs pilnībā uzticamies uh, profesionāļiem mūsu dalību valstu nodokļu iestādēs. Esam pārliecināti, ka viņi ir pilnīgi spējīgi nevien uh, piemērot uh, uh, direktīvu, bet arī veikt nepieciešamos nodokļu auditus, lai nodrošinātu atbilstību ar digitālo pakāpojumu nodokļu priekšlikumu. OECD. Paldies priekšsēdētāji. Pirmais jautājums par digitālo pakāpojumu nodokli un kādēļ um, dažas valstis ir paudušas bažas par šī nodokļa pieņemšanu. Viens no iemesliem un tas jau ir daudz apspriests arī ziņojumā. Tie ir viens no iemesliem ir ekonomikas kropļojumi, ko varētu šāds nodoklis izraisīt. Mēs jau teicām, ka jebkādiem nacionālajiem pasākumiem ir jāatbilst starptautiskajām saistībām, un viens no šiem, šīm saistībām ir uh, nediskriminācija, Eh, starptautiskās tirzniecības attiecībās, un tas eh, noteikti ierobežo manevra iespējas eh, tam, kā, dalī, kā valstis var veidot šādu veidu pasākumus, kas gala beigās varētu būt atstāt negatīvu ietekmi uz viņu pašu ekonomiku. Daudz par tirgus kropļojumiem ir runāts starposmas ziņojumā. Vairākas valstis ir norādījušas, ka uh, ja mēs rastu uz uh, vienprātību balstītu ilgtermiņa risinājumu līdz 2020. Uh, gadam, vēl joprojām būtu liederīgi un uh, arī efektīvi jau tagad apstiprināt pagaidu pasākumus, jo 2020. gads, domājot no ECD procedūras viedokļa, bet arī domājot par nacionālajām procedūrām, 2020. gads faktiski ir jau rīt. Uh, un ilgtermiņa risinājumam ir jābūt pieejamam ļoti drīz. Tas ir tiešām ļoti īss grafiks. Runājot par jautājumu, vai digitālo pakalpojumu nodoklis vai jebkādas citas vienpusējas uh, rīcības vai uh, šis priekšlikums no Eiro, institīva no Eiropas Savienības, vai tas palīdz rast ilgtermiņa risinājumu vai nē. Tas ir atkarīgs no tā, kā šie priekšlikumi ir veidoti. Viena no svarīgām iezīmēm ir uh, iekļaut uh, īpašu klauzulu, kas uh, nosaka pagaidu pasākuma raksturu un nosaka arī kaut kad nākotnē, kad a, pagaidu pasākums beigs darboties, atkarībā no tā, kad par ilgtermiņa a, risinājumu tiks panākta vienošanās starptautiskā līmenī. Un tad varbūt vēl bez īpašām pasākuma īpašībām paliek vēl jautājums par to, ka atsevišķas dalībvalstis, atsevišķas valstis uh, uzskata, ka ir svarīgi paust savu viedokli, uzlikt spiedienu uz citām dalībvalstīm, panākt kompromisu, uh, ir nepieciešams ievirzīt valstis kaut kā uh, lai panāktu risinājumu kompromisu, bet uh, tie, protams, ir politiski jautājumi, par ko es uh, nedrīkstu runāt. Paldies. Paldies, ir astoņi runātāji, kas pārstāv politiskās grupas, tāpēc tiešām vajadzētu ierobežot jautājumus un runas laiku katram četras minūtes. Komentāru bez mikrofona. I agree there were for some others also longer. Piekrītu, jā, bija daži citi iepriekšēji runātāji, kas varbūt izteicās ilgāk nekā bija ļauts, bet nu tie ir līdzziņotāji, tā kā tā mazliet cita situācija. Otmars Kāras, ETP, lūdzu. Piekrītu tam, par ko runājām iepriekš. Ne tikai Ārpus Eiropas Savienības e, ir valstis, kurām ir bažas par digitālo nodokli. Arī pašām Eiropas Savienības valstīm, e, atsevišķām valstīm ir viedo, e, ir iebildumi pret vai bažas par šādu nodokli. Mums ir paredzēta ekofin sanāksme. Jautāšu komisijai, vai ir kaut kādas norādes par to, vai ir kaut kādas ievirzes vienprātības virzienā un vai kā komisija plāno pārvarēt šo viedokļu atšķirību Eiropas Savienības iekšienē. Uh, izskanēja jautājums par uh, šo norobežojumu, par digitāliem ieņēmumiem un īpašiem uh, ieņēmumiem, ka ir grūti veikt šādu nošķīrumu. Iespējams, ir iespējams kaut kāds apvienojums starp īstermiņā risinājumiem un ilgtermiņa risinājumiem, vai tāds, ir iesp vai tāds būtu iespējams. Trešais jautājums Tiek runāts par 5 miljārdiem eiro un 3%. Vai jau runāts par dalību, valst, dalību valstīm, ka šos ieņēmumus varētu jā, iz, ievirzīt Eiropas Savienības budžetā? Paldies! Yes, the commission, please, Mr. Komisija vārds atbildēt. Paldies par pirmo jautājumu. esam sagatavojuši priekšlikumu. Jūs droši vien galvenokārt runājat par uh, digitālo pakalpojumu nodokli. Tā kā komentēšu paturot to prātā. Mūsu priešlikums ir balstīts uz 113. Eh, pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Nu, tas ir tas scenārijs, pie kā mēs šobrīd strādājam. Tālāk otrais jautājums. Un ierobežojumi. Uh, vai nošķīrums starp eh, digitālo un nedigitālo pusi. Tik tiešām, jā, tad sākas diskusijas par to, kas tad ir vai nav digitāls, un tas būtu ļoti sarežģīti, tāpēc esam centušies no tā turēties pa gabalu. Nu, un līdz ar to esam konkrēti definējuši atsevišķus pakalpojumus un to raksturu lielumus. Domājam, ka tādējādi varojam tiesisko paļāvību uzņēmumiem un arī nodokļu administrācijām, ja runa ir par dažādo aktivitāšu klasificēšanu reālajā vidē. Nu, un, protams, labojiet mani, ja esmu pārpratis jūsu jautājumu. Tālāk, runājot par iespēju izmantot digitālā pakalpojumu nodokļu ieņēmumus kā savienības pašu resursus. Komisijas paziņojumā, kas ir daļa no digitālo nodokļu pakotnes, ir atsauce uz šādu iespēju. Cik es zinu, tāda ir šobrīd situācija. Tātad ierosinājums ir izskanējis. Nezinu, vai par to ir bijušas konkrētākas diskusijas. SND, Mrs. Schlein. Šlainis kundze, SNT. Thanks a lot, Chair. And... Paldies priekšādātāji un paldies mūsu viesiem. Eiropas komisija ir izvēlējusies 3% likmi pagaidu digitālo pakalpojumu nodoklim citēju, pēc rūpīgas dažādu aspektu analīzes, tostarp domājot par iespējamo slogu uz uzņēmumiem ar dažādu līmeņu ieņēmumiem. Varbūt jūs varētu pakomentēt sīkāk. Es gribētu vaicāt, cik uzņēmumu globāli tiktu skarti. Es esmu redzējusi skaitļus jūsu prezentācijā, bet vai jums ir kāda nojausma, cik uzņēmumi tad būtu uzskatāmi par apliekamiem ar nodokli saskaņā ar 4. panta minēto? un kā tas viss sasaucas ar to, kas tiek piedāvāts ilgtermiņā attiecībā uz uh, KUNB, vai tas varētu kaut kā aizkavēt uh, korporatīvo uzņēmumu ie, ieņēmumu nodokļu bāzes priekšlikumu pieņemšanu, jo tur ir nepieciešams spēcīgs vairākums, lai virzītos uz priekšu. Paldies iespēju komisijai atbildēt. Man jāatvainojas. Uh, jo mm, komanda, kas strādā pie šiem jautājumiem, ir gana plaša. Nu, un, eh, mēs varbūt neesam tie spēcīgākie ekonomisti šai komandā. Tā ka man varbūt būs tāds nedaudz primitīvs skaidrojums un ļoti labprāt nodošu saviem kolēģiem jūsu jautājumus tālāk. 3% likme par to tika lemts, lai no viens puses eh, līdzsvarotu nepieciešamību uh, gūt ieņēmumus, lai sektu šo pasākumu īstenošanas izmaksas, un no otras puses paturot prātā to, ka šis te papildu nodoklis radītu visticamāk zināmus kropļojumus situācijās, kad uzņēmumi, kas maksā digitālo pakalpojumu nodokli, ir pakļauti uzņēmumu ienākumu nodoklim tajā pašā dalībvalstī. Nu, un eh, faktiskā nodokļu likme šiem uzņēmumiem, kas būtu pakļauti abiem nodokļiem, ir tikusi aprēķināta. Likmes, kas eh, bija lielākas par 3%, noveda pie tādām nodokļu likmēm, kas pārāk kropļotu nodokļu vidi un pārāk negatīvi ietekmētu uzņēmumu dzīvotspēju. Savukārt zemāka likme par 3% nenodrošināja šī te nodokļa ekonomisko pamatotību un vispār kaut kādu ekonomisko jēgu, tā ka 3% tas bija kompromiss eh, starp šīm divām galējībām, ko mums vajadzēja līdzsvarot. Jūsu otrais jautājums. Mēs lēšām, ka aptuveni 180 līdz 200 uzņēmumu pasaulē varētu būtu pakļauti šim nodoklim. Nu, tātad te ir runa par uzņēmumiem, kas eh, pārsniedz divus noteiktos eh, sliekšņus, un mans kolēģis varēs komentēt mazliet sīkāk. Par eh, KKK UNB saskaņā ar komisijas priekšlikumu tā netiktu piemērota visiem uzņēmumiem. Šeit ir runa par uzņēmumiem, kas piedara grupai, kuras ieņēmumi ir vismaz 750 miljoni eiro gadā. Tā ka, jā, kā kā UNB tiktu pieņemts, tad vienalga būtu nepieciešams izstrādāt noteikums tiem uzņēmumiem, uz ko neattiektos kā kā UNB. Nu, lūk, tā kā mēs saprotam, ka priekšlikumi būtu nedaudz jākoriģē. Uh, lai ņemtu vērā digitālās ekonomikas iezīmes. Tostarp arī noteikumi par digitālajiem pakalpojumiem, par peļņas sadali, un mēs zinām, ka arī Eiropas parlamentam ir bijuši ļoti interesanti priekšlikumi šai ziņā. Thank you, thank you, Madam Schultz. Paldies, paldies Šlēns kundzei, ka tik labi iekļāvāties atvēlētajā laikā. Wolfs Klints Alde. Paldies. Līdz šim mums Eiropas Savienībā nav īsti veicies kādas problēmas nodokļu jomē ilgtermiņā atrisināt. Pirmais jautājums, kā, kur jū, rodas jūsu pārliecība, ka digitāla pakalpojuma nodoklis darbosies labāk kā finanšu darījumu nodoklis? Mēs vienmēr sad, apstājamies pie sadarbības jautājuma, tas viss ieliks uz vairākiem gadiem un nevirzas uz priekšu. Otrakārt, vai esat pārliecināti, ka šī sistēmas maiņa no peļņas uz uh, apgrozījumu ir vienīgais iespējamais risinājums vai no valstu ziņošanas pieejas nav iespējams domāt par eh, cita veida pieeju. Eh, te mēs runājam gal galā par lieliem ASV amerikāņu uzņēmumiem, kas likt aplikti ar lieliem nodokļiem, un ir bažas, bažas, ka viņu pašreizējā administrācija ar to īsti laimīga nebūs. Paldies. Paldies. Thank you for your question. Komisijai iespēja atbildēt. Paldies par jautājumiem runājot par to, kā digitālo pakalpojumu nodoklis tiks attīstīts tālāk, varu teikt tikai to, ka darām visu, kas mūsu spēkos. Esam ļoti citīgi strādājuši, ļoti saspringti. Esam nākuši klajā ar trim priekšlikumiem un ar ietekmes izvērtējumu. Tas ir tehniski pamatots. Zinām, kāda ir kritika, kas izskanējusi. Bet es gribu uzsvērt, ka neesmu dzirdējis eh, pārāk tādas spēcīgas alternatīvas mums piedāvātajiem priekšlikumiem. Tas ir aspekts, kas jāpaturprātā. Tiešām esam rūpīgi strādājuši, lai piedāvātu labus, eh, pamatotus priekšlikumus, un arī padomē aktīvi darbojamies. Esam gatavi strādāt un uh, uzklausīt jebkādus eh, saprātīgus, eh, jēgpilnus priekšlikumus, kas palīdzēs viest lielāku skaidrību tajā, ko esam piedāvājuši. Jūsu otrs jautājums, kāpēc mēs pārējām no peļņas un ieņēmumu aplikšanas ar nodokli un pievēršamies apgrozījuma aplikšanai nodokli. Apgrozījumu kā tādu aplikt ar nodokli nevēlamies, bet uzskatām, ka vislabākais būtu globāls risinājums vai nu no OECD līmenī Nu, lai, ja tāds netiktu panākts, jo tas ir liels izaicinājums, nu tad Eiropas Savienības līmeņa izmaiņas korporatīvajos nodokļos. Mēs saprotam, ka peļņas un ieņēmumu apakšana nodokli ir pats labākais, precīzākais risinājums, bet, ja mainām uzņēmumu nodokļu noteikumus, nu, tas nozīmē, ka mēs mainām tādus būtiskus aspektus korporatīvajos nodokļos. Uh, Nu, tāpēc mēs piedāvājam tādu pagaidu starposmu pasākumu, ko piemērot īstermiņā, laikā, kamēr strādājam pie šī te visaptvarošā ilgtermiņa risinājuma. Kāpēc pagaidu risinājumi ir vērsti uz apgrozījumu aplikšanu ar nodokli? Tāpēc, ka ja mēs apliktu peļņu un ieņēmumus ar nodokli, tad mēs runātu par to pašu mm, korporatīvo nodokļu satvaru, ko mēs cenšamies mainīt ar šo te savu ilgtermiņu risinājumu. Uh, Kā mēs varam kā pagaidu risinājumu piedāvāt ko tādu, kur ir tieši tā viedokli par visdažādākajām atrunām un eh, mēģinājumiem ierobežot iespējamos kropļojumus. Un par jūsu pēdējo jautājumu. Runāt par citu jurisdikciju iespējamo reakciju. Kā, kā nav runa par kaut kādu uzņēmumu vai uzņēmumu grupu nodokli vai nu, konkrētu jurisdikciju nodokli um, as I've said, any company. Šis ir uzņē, nodoklis, kas skar jebkuru uzņēmumu, kas sniedz digitālos pakalpojumus. Jāatvieglo atrašanās vietas. Paldies! Zaļo pārstāvi Eva Džolī. Paldies, es gribēju OECD pārstāvjiem vaicāt. Vai viņi kaut ko tādu, ko sistēmas salabot. Mūsu pašu ziņojums pirms pāris dienām parādīja, ka mēs esam zaudējuši desmita procentus likmēs. Un nu, tā kā mums ir beps jaunie noteikumi, kredītībai un noteikumi stāvāk, savukārt uzņēmumu gūtais labums tikai pieaug. Nu, tā ir atskāšanās. Ir paveikts tiešām liels, liels darbs. Jūs strādājat lielu naudu dažādās sanāksmēs, bet rezultātu nav. Nodokļu sistēma ir vienīgais risinājums. Valstīs kā Brazīlija, piemēram, kur ir šāda sistēma, nu, Brazīlija saskaras ar spiedienu atteikties no šādas unitāras nodokļu sistēmas. Un, nu, jā, sliekties par labu sistēmai,